mēs eh, varam eh, piemērot opozīciju un izmantot opozīciju. Iepriekšējais ba eh, paziņojums Bātenkungs bija paziņojums un nepieprasīja. Un tas nebija reglamenta jautājums. Savukārt jūsu reglamenta jautājums bija nevietā, bet mēs pārējām pie balsojuma. Tātad, saskaņā ar darba kārtību, tas ir Valjānas ziņojums par enerģētikas infrastruktūru investīciju projektiem Eiropas kopienā. Vispirms ir bloks ar grozījumiem par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 30. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 327 balsis pār 221 pret 41 balsojums pa daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas noraidīts. 77. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 74. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas noraidīts. 79 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 79. grozījums sākam balsot. Forieši. Beidzam balsot. Noraidīts, jo 257 balss par 331 pret. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. 80. grozījums divās daļās. Otrā daļa personāls balsojums būs, bet tagad pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. grozījums par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret atturas noraidīts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit sastais grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par. Piektais atkrīt. Un mēs liekam uz balsojumu grozīto priekšlikumu par. Pret atturas. Pieņemts. Galīgais balsojums likumdošanas rezolūcijas priekšlikums, elektroniskais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts ar 551 balsi pār 24 pret apsveicam referenti. Jums tiek dots vārds. Wait a second. Vienu mirkli. Non funziona la mia macchina. Mana balsošanas iekārta nedarbojas. Machina, Kāds lūdzu salabojiet? Okay. Okay. Kurām vēl ir problēma ar mašīnu, lūdzu, paceliet roko. Viens, divi, aizmugurē, trīs. Okay. It, Lūdzu, dienesti salabojiet. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Un saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie balsojuma par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par situāciju Ukrainā. Ziņoju, ka rezolūcijas priekšlikums B7115 šķērsvītra 2010 ir atsaukts. To arhiko ķimino tis paragrafu 4. Sākoties teksts 4. punktā. ir ar e, mutisku grozījumu, ko iesniedz Sprēda kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es e, gribēju iekļaut šādu grozījumu. Tiek pieprasīts Ukrainas varas iestādēm atzīmējot to, ka Ukraina ir ratificējusi Eiropas padomas E, ietver konvenciju par nacionālajām minoritātēm, respektēt ties saņa, tiesības saņemt izglītību dzimtajā e, valodā. Ir jāatgādina, ka Eiropas Savienības ārpolitika ir balstīta uz cilvēktiesību ievērošanu, taiskaitā uz minoritāšu tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies! Vai kāds iebilst? Eh, pret šo mutisko grozījumu neviens neiebilst, tādā gadījumā pārējām pie balsojuma par. Pret. Atturas. Sākotnējais teksts tiek pieņemts ar šo mutisko grozījumu. Eh, pēc 4. punkta. Pēc 8. punkta nāk eh, otrais grozījums par pret noraidīts. Galler, 14. punkts. Galler kungs eh, vēlas eh, iesniegt mutisku grozījumu, manuprāt, par otro daļu, bet dodu vārdu. Paldies, priekšsēdētājs. Ja mutiskais eh, grozījums tiek pieņems, mums tā nepieciešams balsojums padaļām. Lūk, E, e, priekšlikums ir pilnīgi pretējs tam, kas ir e, iekļauts tekstā mums priekšā. Ja neviens neiebilst šim mutiskajam grozījumam, tad mēs liksim uz balsojumu visu punktu kopā vienā balsojumā. Mēs liekam uz balsojumu 14. punktu par pret saturas pieņemts. Gāler kungs. Uh, vēlas piedāvāt mutisku grozījumu 15. punktā. Galerkungs, paldies. Šeit ir runa tikai par nelielu labojumu. Sākotnējais teksts ir pareizs. Šeit nav pareizi atsauca un, manuprāt, nav pat vērts to nolasīt, jo teksts jums ir priekšā. Vai kāds iebilst? Tādā gadījumā liekam uz balsojumu 15. punktu ar šo mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums par rezolūciju par pret atturas pieņemts. Un mēs Pāriem pie balsojuma par sešiem rezultātu priekšlikumiem par trešo, 13. Eh, cilvēktiesību padomas sanāksmi. Sāla Frankas kungs eh, vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētāji. Vakar eh, apspriežot rezultātu projektu, mēs Eh, atzīmējām Orlando Sapatas Majo bojāju. Viņš bija politi Kubas politiskais eh, ieslodzītais, 42 gadus vecs mūrnieks, kurš eh, tika turēts ieslodzījumā. Komisija nepauda stingru nosodījumu šiem faktiem. Es lūdzu paust mūsu līdzjūtību Sapatas kungā ģimenei un lūdzu nosūtīt eh, Kubas varas iestādēm savu reakciju šīs nāves sakarā, ko eh, eh, Lisardo Sančes Kumu, eh, Kubas cilvēktiesība aizstāvis raksturoja kā smagu cilvēktiesību pārkāpumu un lai šis, eh, eh, lai šis notikums dotu par iespēju pārdomāt, padomē sagatavot pienācīgu kopīgo pozīciju saistībā ar pamat brīvībām un pamat tiesībām Kubā, ņemot vērā to, ka situācija ar cilvēktiesībām nepārtraukti šajā valstī pasliktinās. Paldies priekšsēdētāji! Είναι σαφές ότι θα εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και θα μεταφέρω και το έτοιμά σας και... Paldies! Skaidrs, ka mēs izteiksim savu līdzjūtību. Ποιοι είναι υπέρ? Goja rezolūcijas priekšlikums pār, pret, atturas, noraidīts. Mēs skatām kopīgo rezolūcijas priekšlikumu no dažādām eh, politiskām grupām. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Brauka kungs, jums vārds. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribētu iesniegt mutisku grozījumu desmitajam punktam saistībā ar um, balsojumu padaļām. Es uzskatu, ka koncepcija attiecībā uz rasismu, diskrimināciju, ksenofobiju ir šis tam starposmam ir jātiek pakļautam atsevišķam balsojumam, tāpēc, ka es nesaprotu, kā mēs varam tik neskaidrā veidā strādāt minoritāšu uh, diskriminācija, reliģiozo minoritāšu diskriminācija ir jānosoda tieši tāpat kā visa pārējā veida diskriminācijas. Nav pieņemams tas, kā tiek diskriminētas reliģiskās minoritātes. Tāpēc es aicinu šo balsojumu pa daļām. Dargie kolēģi, Broka kungs, piedāvā balsojumu pa daļām, bet šis e, pieprasījums nāk e, pārsniedzot termiņus. Vispirms mums ir jānobalso, lai mēs redzētu, vai mēs šādu balsojumu pa daļām pieņemam. Kas ir pār šādu balsojumu pa daļām? Nevis pēc būtības, bet vienkārši pār vai pret balsojumu pa daļām. Pret atturas. Mums, mēs nebalsojam pēc būtības. Mēs balsojam tikai par to, vai būs vai nebūs balsojums pa daļām, vai visi to sapratā. Elektroniski pārbaudām, kurš ir pār dalīto balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts ar dažu valstu eh, pārsvaru, tā tad nebūs dalītā balsojuma desmitā punktā. Un mēs pārējām pie balsojumā eh, 17. punktā par pret atturas pieņemts. Elektroniski pārbaudām 17. Sākam balsot. Pieņemts 316 balsis par, piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 20. punkts par. Broka kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Arī šeit es gribētu lūgt balsojumu pa daļām. Mārtiņ, dod man iespēju. Ja Dažu vārdu svītrojums pēdējā teikumā. Eiropas eh, Savienības eh, izpratnē. Eh, teksts būtu tāds, ka šis teksts dialogs ar divām pusēm starptautiskos fórumos daudzpusīgos, svītrojot uh, Eiropas Savienības izpratnē. Es lūdzu par šiem vārdiem balsojumu padaļām. Dārgie kolēģi, mēs piemērosim tieši to pašu procedūru, kā tikko mēs sāksim ar to, ka liksim uz balsojumu to, kurš ir pār balsojumu padaļām. Pret balsojumu padaļām. Atturas. Noraidīts. Tātad mēs nebalsosim padaļām mēs pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski pār jautājumu, vai būs vai nebūs balsojums padaļām 20. punktā. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 331 balss pret un 261 par. Un es lieku uz balsojumu 20. punktu par. Pret. Atturas pieņemts. 27. punkts par. Pret. Atturas pieņemts. Galīgais balsojums par. Pret. Atturas pieņemts. Un saskaņā ar darba kārtību nākamais balsojums ir eh, rezolūcijas eh, priekšlikums pār ANO rīcības platformu dzimumu līdztiesības jomā Pekina plus 15. Sastais punkts par. Pret. Autoras pieņemts. Astotais punkts par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Devīta, eh, otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Elektroniski pārbaudām pirmo daļu trešajā grozījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa treš, trešajam grozījumam par, pret, atturas, pieņemts. Otra daļa trešajam grozījumam par celiet roku pret Tu šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Mēs eh, sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts 430 balsis par. Desmitais punkts - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. E apsvērums par. Atvainojiet, jā, tik tiešām E apsvērums. Pret. Atturas pieņemts. F apsvērums. Par. Pret. Atturas pieņemts. G apsvērums par ceturtais grozījums. Par ceturto grozījumu pret e, noraidīts. Galīgais balsojums par pret atturas. E, pieņemts. Apsveicam. Un saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie mankas ziņojuma par ieņēmumu un izdevumu tāmes, tāmi budžeta grozījumam 12010. Pirmā iedaļa Eiropas parlaments. Personāls balsojums. Sākam balsot par rezolūcijas eh, priekšlikumu, beidzam balsot. pieņemts ar 430 balsīm par apsveicam referentu. Un pēdējais balsojums šodien ir par Čeopatraone Veses kundze ziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas reformu. 23. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 34. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Balsojam elektroniski, pārbaudām elektroniski. Uh, 34. grozījums. Beidzam balsot pieņemts ar 309 balsīm par. 36. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 6. grozījums. Kas par? Es atvainojos. Uh, jā, šeit ir personāls balsojums par sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 365 balsīm par. Vai pret? 12. Uh, punkts. Balsojam. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski balsojot par 12. punktu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 343 balsīm par. Es gribētu pievērst uh, jūsu uzmanību. I just We can, we can mēs varam, protams, pārbaudīt. Mēs varam pārbalsot jebkuru no tiem, ko jūs vēlaties pārbalsot. 13. grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts ar 295 balsīm. Septītais grozījums - personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balstot. Pieņemts. 35. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 35. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 324 balsīm par. 14. grozījums, kas par pret, atturas, noraidīts. 25. Pāns, eh, punkts, kas par pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 32. punkts personāls balsojums. Kas par? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts. Kas par? pret atturas pieņemts. 16. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 38. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 17. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 47. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 18. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. punkts divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 57. punkts, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums personāls balsojums. Kas sākam balsot? Beidzam balsot. Noraidīts. 75. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa. Kas par pret, atturas pieņemt. 32. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit sestais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums atkrīt. 86. Grūz, eh, punkts, kas par pret atturas pieņemts. 19. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. 40. grozījums. Kas par pret? atturas noraidīts. 99. punkts personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. punkts. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 102. punkts personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 106. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais uh, grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 114. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. Uh, grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 121. punkts - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 20. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. punkts trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Par otro daļu pret atturas pieņemta. Kas par trešo daļu pret atturas pieņemta. 22. grozījums personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. pāns. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 29. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 30. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Tātad balsojam par devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 310 balsīm par. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. G apsvērums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. L apsvērums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. R apsvērums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. X apsvērums. Desmitais grozījums. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Vai kāds vēlētos, lai mēs pārbaudām šo balsojumu? Jā, nē, tad AC apsvērums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Par otro daļu, kas par? Pret? Atturas pieņemta.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 atturas pieņemts. Pārējām pie uh, galīgā balsojuma. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 456 balsīm pre, par un 50 balsīm pret. Apsveicam referenti. Viss tā kā. Okay, well. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου, Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie balsojuma skaidrojumiem, man ir jā, paziņojums eh, vairākas lietas. Esam saņēmuši iesniegums no padoms par eh, pirmo lasījumu eh, un arī no komisijas paziņojumu par jautājumu, kur nosaukums tiks publicēts, un termiņš sākas rīt. Is, is this the one? So that's it? Is there one? That's it. All right. Λοιπόν, προχωράμε σε αιτιολογήσεις ψήφου. Mēs varam pāriet pie balsojumu skaidrojumiem. Mēs sāksim ar Valianas ziņojumu. Es dodu vārdu Balcokungam. Κύριε Μπάλτσο, έχετε το λόγο. Uh, Chair, you... Priekšsēdētāji kungs, es lūgtu noteikti divu minūšu pārtraukumu, lai kolēģi var iziet no zāles vai vienu minūtu. Priekšsēdētājs, jā, es uh, izsludinu vienas minūtes pārtraukumu. Please, uh... Godātie kolēģi, tā kā mums ir paredzēts balsojumu skaidrojums, lūdzu uh, atstājiet zāli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 Προχωράμε σε επεξηγήσεις ψήφου έκθεση κυρίας Βαλέα. Tagad mēs pārējām pie balsojumu skaidrojumiem par Valēnas kundzes ziņojumu. Balci kungs. Šī rezolūcija bija pozitīva par eh, datu savākšanu no dalību valstīm, to klasificēšanu un par to, kā tās eh, padarīt pieejamus uh, eh, ekonomiku kā darbojošamies personām par tirgus funkcionēšanu. Tomēr Eiropas parlaments atbalstīja rezolūciju, kas ir vērsta pret šo mērķi, paziņojot, ka Eiropas Savienības līmenī katrs pasākum, katram pasākumam ir jābūt neitrālam un tas nevar traucēt tirgus darbību. Uh, šā parlamenta vairākums neko nav mācījies no finanšu krīzes un joprojām atbalsta neoliberālas dogmas tādā strateģiskā jomā. Šāda rīcība ir nepieņēmama, un tādēļ es balsoju pret. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas infrastruktūru darbība ir nepieciešama labklājības līmeņa celšanai un arī mūsu drošības garantēšanai. Jūs zināt, ka energopolitika ir ļoti svarīga drošības sastāvdaļa. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas parlaments ne tikai iesaistās šajās diskusijās, bet lai tām būtu arī uh, iespējas pieņemt lēmumus, kā patiešām uh, likumdevējam, un tādēļ mēs pieprasām, lai padomu pārste, pārtrauc bloķēšanu un iesaist parlamentu šajā darbā. Tālāk Černiecka kungam viena minūte. Bardzo, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti īsi es gribu izteikties. Šī pati ideja ir laba un man īpaši patīk tas, ka ir jāizdara spiediens un jāuzsver vides aspekts, bet mums ir jāsaprot, ka vides aizsardzība ir tiešām svarīgs arguments. Uh, ko izmanto pret uh, Nord Stream uh, cauruļu vadu, bet tas tika noraidīts. Un citi argumenti guva pārsvaru. Es domāju, ka šā projekta sakarā mums ir jāatceras, ka politikā nedrīkst, nedrīkstam būt liekuļi. Un uh, Diemžēl mēs visi apliecinājām savu liekulību. Tagad vārds Paškas kungam. E, Paldies! Kopš 2009. gada sākuma mēs esam piedzīvojuši to, ka Eiropas Savienības dalību valstis nespēja viena otrai palīdzēt nodrošinot gāzes un elektrības piegādes. Uh, ir divi, divas apgādes sistēmas austrumos un rietumos, kas nav savstarpēji savietojamas. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai uh, piegādātāji sniegtu informāciju par viņus spēju nodrošināt energo piegādes Eiropas Savienībai un lai komisija apzinātu problēmas un šaurās vietas šajā sistēmā. Mums ir jāspēj informēt atbilstošās valstis, uh, Uh, par to, kādēļ viņiem ir radušās problēmas ar uh, energotīkliem. Mums ir jāsniedz atbalsts un uh, arī padomēji un komisijai par informācijas izplatīšanu energopiegāžu jomā. Tagad par rezolūciju par Ukrainu, par stāvokli Ukrainā. Dodu vārdu uz Paška kungam. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uh, uzsvērt uh, savu personisko atbalstu vēlēšanu rezultātiem Ukrainā. Man ir liels prieks par to, ka cilvēkiem bija iespē, dota iespēja brīvi paust savu gribu. Mēs zinām, ka Ukrainā ne tikai varas iestādes, bet arī Eh, cilvēki vēlas doties pa demokrātijas ceļu. Es arī ceru, ka šīs vēlēšanas vedīs Ukrainu tuvāk eh, dalībai Eiropas Savienībā un arī, ka tās dos ieguldījumu tilta veidošanā starp Eiropas Savienību un Krieviju. Es domāju, ka šīs vēlēšanas ir īpašs iemesls uh, mums būt uh, priecīgiem un apmierinātiem. Es ceru arī, ka tiks drīzumā atcelts vīzu režīms ar Ukrainu. Panie Przewodniczący. Kaļinovskij kungam vārds. Priekšsēdētāji, rezolūcija par Ukrainu ir uh, līdzsvarota un tā sniedz objektīvu situācijas izklāstu. Uh, Mēs vēlam Ukrainai veiksmi eh, pārvarēt tās grūtības un sadalījumu Ukrainas sabiedrībā, lai eh, nodrošinātu Ukrainai labu nākotni. Es gribēju norādīt, kā Banderas kungs ticis eh, iecelts Ukrainas varoņa godā, un man liekas, ka tas ir svarīgi, jo Banderas kungs un tās organizācijas, kuras tika nosauktas, uh, bija atbildīgas par etnisko tīrīšanu pret polijas pilsoņiem un uh, tika nogalināti 20 tūkstoši poļu. Es vēlu Ukrainai veiksmi, bet man liekas, ka šos vēsturiskos notikumus būtu jānosoda. Paldies, Luka Čievskas kundzei, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, es ar prieku uh, piedalījos uh, Ukrainas uh, pirmo vēlēšanu kārtā kā novērotāja, un man ir jāsaka, ka Ukrainas sabiedrība patiešām labi vēlēja. Vēlēšanas bija uh, caurskatāmas un demokrātiskas, neskatoties uz to, ka pēdējā minūtē tika izdarītas izmaiņas vēlēšanu sistēmā. Uh, Ukrainā ir nepieciešama dažāda veida stabilitāte, un mums ir jāciena Ukrainas iedzīvotāju izvēle. Mums ir jāatbalsta visas iespējas Ukrainai pārvarēt esošās problēmas, un Eiropas Savienībā ir skaidri jānorāda, ka Eiropas Savienība paliek atvērta Ukrainai. Ja mēs nevēlamies Ukrainu redzēt eh, Eiropas Savienībā, vai tad mums nebūtu jāceļ vīžu režīms, Un es ceru, ka mēs sāksim ātrāk strādāt pie šiem jautājumiem, un tāpēc es atbalstīšu rezolūciju. Uh, Černieckī kungam viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es ar prieku piedalījos novērotāju statusā Ukrainas vēlēšanās, gan pirmajā, gan otrajā vēlēšanu kārtā, gan šogad, gan pirms vairākiem gadiem. Uh, Un man jāsaka, ka mums pret Ukrainu jāizturas kā pret partneri. Mums nebūtu jāiejaucas. Ukrainas vēlētāju izvēlē. Man liekas, ka paziņojums, e, ko sniedza viens no Aldes līderiem, nebija atbilstošs. Viņš teica, ka jaunais e, prezidents orientēsies tikai uz Maskavu, bet e, viņš savā pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Briseli. Mums ir jāatceras, eh, ka pastāv fakti, ka, Ukraina, eh, ka uz Ukrainu būtu jāskatās kā uz mūsu partneri, un tāpēc ar prieku uzklausīju jaunā prezidenta vārdus, ka viņš eh, atcels to Ukrainas valdības lēmumu, ko pirms brīža pieminēja Kaļinovskī kungs. Angurakis kungam vārds uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, es balsoju pret šo rezolūcijas priekšlikumu, un es to darīju tāpēc, ka man liekas, ka priekšlikums iejaucas Ukrainas uh, iekšējās lietās, un tā saturs pilnībā nav pieņemams. Otkārt, es uzskatu, ka uh, Ukrainas iedzīvotāji neko neiegūs pievienojoties Eiropas Savienībā, viņi tikai cietīs no tā. Viņiem nāksies saskarties ar restruktūrizācijas um, sekām, kā jau to ir darījušas citas valstis. Un tieši tāpēc es balsoju pret. Un eh, ir bijušas atsaucas uz kara noziedzniekiem, un es to nevaru pieņemt. Tagad paškas kungam vārds. Paldies! Ukrainas politiskā vadība ir mainījusies, bet cilvēki tur joprojām ir tie paši. Viņi dzīvo valstī, kur ir liels potenciāls, kur varētu būt lieliska nākotne. Bet, ja mēs runājam par, par Eiropas Savienību, tad, eh, tad būtu jāstrādā pie Eiropas Savienības Ukrainas attiecībām nākotnē un jāpadara sastarpējais dialogs daudz efektīvāks. Ukrainai jāpalīdz, un šeit es nerunāju par Ukrainas politiķiem, bet par Ukrainas tautu. Eiropas Savienībā un Ukrainai sadarbojotos, mēs varam sasniegt ļoti labus ekonomiskus rezultātus, un man liekas, ka mums pie tā būtu jāstrādā. Paldies! Hanan kungam vārds. Hanan kungs, eh, divas reizes jau dodu jums vārdu. Tātad jūs varat divreiz izteikties par šo jautājumu. Tātad pašlaik par, par Ukrainu runāsim. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Padomju komunisms uh, bija viena no nāvējošākajām ideoloģijām, ko cilvēki ir izdomājuši, jo nogalināja vairāk cilvēku kā jebkura cita politiskā sistēma. Un Ukraina šeit cieta visvairāk. Un šī traģēdija turpinās, jo Ukraina ir uz tādas robežas. Uh, starp diviem lieliem blokiem - starp slāvu tautām un rietumu tautām. Un Ukraina cieši no savu kaimiņu ambīcijām, un ko mēs šeit varam darīt, lai palīdzētu Ukrainai? Mēs varētu atvērt savus tirgus Ukrainai. Ukrainas iedzīvotāji ir izglītoti, un viņi ir strādīgi, un viņi varētu ļoti labi uh, dzīvot nākotnē, ja mēs atklātu, atvērtu savus tirgus viņiem. Bet ko mēs darām? Mēs tikai veicinām, lai tur vairāk birokrātija attīstās, un mēs lūdzam visādas izmaiņas viņiem veikt. Tas nav tas, ko viņi mums lūdz. Viņi vienkārši vēlas iespēju tirgot, tirgoties ar savām precēm. Hanan kungs, jums atkal tiek dots vārds uz vienu minūti par valienu ziņojumu. Jo mēs aizmirsām jūs iekļaut. Cilvēka daba ir tāda, ka ja kaut kas notiek neja, nejauši, negaidīti, tad mēs mēģinām sasaistīt tos faktus visus kopā. Piemēram, jā, referendumā tiek balsots nē, un tad skaidrojums ir tāds, ka cilvēki negribēja vairāk Eiropas, un, un, un tieši tā arī notiek ar pašreizējo ekonomisko krīzi. Uh, Mēs esam šajā krīzē nonākuši, jo esam iztērējuši visu naudu. Valsts kases ir tušas, tukšas, kredīti ir izlietoti. Un pēkšņi uh, rodas idejas, ka mums vēl vairāk vajag tērēt, ka mums jaunas infrastruktūras projektus vajag un tā tālāk. Bet šeit mēs runājam par atkal tiem pašiem pasākumiem, kas jau radīja krīzi sākotnē. Un mēs jau to redzējām 70. gados, kad šādi visi pasākumi noved tikai pie dziļākas ekonomiskās krīzes. Tagad pāriesim pie nākošā balsojuma par ANO cilvēktiesības, pa, cilvēktiesību padomas sanāksmi un Eiropas parlamenta prioritātēm. Andrikienas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atbalstīju rezolūciju. Un, viens no doku, un kā viens no šiem dokumenta sastādītājiem, es gribēju runāt par Kolsteina ziņojumu. Šis ziņojums atkal ir parādījis to, ka konfliktā iesaistīto pušu izmeklēšanas nav objektīvas. Ziņojums ir skaidri norādījis, ka neviena no pusēm nav veikuši, ef, veikušas efektīvi šādas izmeklējumus vai izmeklēšanas saistībā ar kara noziegumiem. Uh, Mums ir jāatbalsta uh, fakts, ka ziņojums ir ticis pārskatīts, ka tas vairs nav tik pretrunīgs un ka valoda ir mainīta, formulējumi ir mainīta formulējums ir mainīts, un tāpēc tas ir daudz pieņemamāks. Mums Eiropas Savienībā būtu vairāk jāiesaistās šajā procesā eh, brīdī, kad tiek izmeklēti noziedzi, noziegumi, bet mums arī ir jāstrādā profilaktiski, lai eh, dalīt, piedalītos ehm, tuvo austrumu kvarteta darbībā. Kasler kungam vien, viena minūte tagad priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tautas partijas vārdā un manu kolēģu vārdā es gribēju teikt, ka mēs esam šokēti par to, ka jautājums par reliģisko minoritāšu, reliģisko minoritāšu jautājums netika iekļauts Un tas ir briesmīgi, jo mēs vienmēr runājam par cilvēktiesībām, bet tad, kad uh, sākam runāt par uh, diskrimināciju uh, reliģisku iemeslu dēļ, tad šeit mēs kaut kā atkāpjamies un ir kauns, ka mēs, to, ka mēs neatbalstījām šo jautājumu un ja nākotnē mēs neaizstāvēsim visas minoritātes, tad kādas mums vispār ir tiesības uzskatīt sevi par cilvēku tiesību aizstāvjiem? Uh, Un tieši tāpēc es balsoju pret, jo galu galā rezultātā mēs nevaram aizsargāt reliģiskās minoritātes. Es aiz kundzei vienu minūti, lūdzu. Liels paldies! Es gribēju atbalstīt to, ko teica Kaslera kungs. Mūsu grupa cerēja uz citiem balsošanas rezultātiem, bet, diemžēl, Parlamentā vairākums e, nolēma, ka reliģiskās minoritātes nebūtu jāizstāv tādā pašā mērā kā citas minoritātes. Un tās padarīja varbūt par mazāk svarīgām kā citas minoritātes. Eiropas Savienībai būtu ciešāk jāskatās uz cilvēktiesību padomes darbību, jo tā nav neitrāla un objektīva, un Goldstone ziņojums ir tikai viens piemērs tam, uh, kā, kā šo jautājumu ir pārņēmuši cilvēki, kam ir savi politiskie mērķi. Rezolūcija, kur nesen pieņēma pret Izrēlu, Eiropas Savienībai varbūt būtu ciešāk jāpaskatās uz to, kas padomē vispār notiek. Hanankungam atkal vienu minūti. Priekšsēdētāji kopš augstā kara beigām ir izveidota jauna revolucionāra, jauna doktrīna, un e, visām 200 valstīm, kas piedalās sanodarbībā, šī te doktrīna ir jāpieņem. Un ir skaidrs tas, ka e, likumdošana nenāk no nacionāliem likumdevējiem, bet šo te uh, likumdošanu uzspiež uh, no starptautiskiem spēlētājiem. Mēs šeit atgriežamies uh, atpakaļ pirms 300 gadiem mēs ejam atpakaļ pa demokrātijas ceļu, jo mēs aizejam prom no tās idejas, atmetam to ideju, ka tie cilvēki, kas pieņem likumdošanas aktus, viņiem arī jābūt atbildīgiem. Un tagad uh, likumdevēji ir atbildīgi tikai sevis paša priekšā vai savu radītāju priekšā. Uh, un starptautiskos, eh, starptautisko birokrātisko organizāciju spēlētāji tagad var iejaukties nacionālo valstu darbībā, un es eh, gribēju um, nobeigumā citēt Broka, tiesneša Broka vārdus. Eh, kurš atsaucās uz ASV likumdošanu. Tagad pāriem pie nākošā jautājuma. Pekina plus 15 un dodu vārdu papa Nikolau kungam. Un jautājums par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem eh, joprojām ir sarežģīts. Eiropas Savienība ir sasniegusi progresu vienlīdzības jomā, bet tagad pašreizējā krīze draud šos sasniegumus uh, Uh, likvidēt. Mums ir jādara viss, lai novērstu šādus draudus un arī jārosina ekonomikas atveseļošanās. Politiķi, kas iestājās par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, ir jāatbalsta, viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, it īpaši tagad, kad ekonomikas konjunktūra ir ļoti sarežģīta priekšsēdētājs. Tagad mēs pārējām pie uh, ziņojuma par uh, budžeta grozījumiem 2010. gadam un vārds Van Hekes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šis par, šim parlamentam tiešām būtu jākaunas par uh, budžeta grozījumiem, kas nu pat tika apstieprināti. Uh, Visas Eiropas valstis šobrīd pārdzīvo finanšu ekonomikas krīzes ietekmi, tūkstošiem cilvēku zaudē darbu, un tagad mēs sev piešķirām papildus resursus, papildus darbiniekus, un par to visu būs jāmaksā mūsu nodokļu maksātājiem. Viņiem būs jāmaksā par papildu resursiem, papildu darbiniekiem. Uh, Un eh, tagad jau visiem sociālistiem, kas cieta sakāva pēdējās vēlēšanās, protams, ir nepieciešams jaunas darba vietas, un tiks veidots arī jaunas partijas eh, Eiropā, jauni fondi. Un mēs, protams, dzirdam visādus pārliecinošus argumentus par to, ka mūsu institūcijai nepieciešams papildus finansējums, bet tas ir nepieņemami šādas krīzes laikā. Tagad uh, GOE grupas vārdā dodu vārdu Portas kungam. Budžeta grozījumi, ko mēs nu pat pieņēmām, piešķirot 13,4 miljonus un šie, tie stāsies spēkā no 1. maija, ir diezgan nepamatoti. Uh, Daļēji šeit ir runa par cilvēku resursu palielināšanu parlamenta uh, komitejās un grupās uh, pusmiljona uh, apmērā, jo uh, Lisabonas līgums paplašinot parlamenta pilnvaras, bet par astoņiem miljoniem tiek paplaš, eh, palielināts finansējums deputātiem, asistentu algošanai, un nākošgad šī summa jau būs 16, nevis 8 miljoni. Šī summa ir liela Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka no nākošā gada par 1500 eiro mēnesī tieks eh, palielināts finansējums ehm, deputātiem. Tas kopā mūs novērt pie 22 miljoniem. Un tā pašā laikā Eiropas Savienībā ir krīze un bezdarbs, un tiešām ir pilnīgi nepamatoti palielināt finansējumu deputātiem tajā pašā laikā, kad mums pietrūkst drosmes, lai samazinātu izdevumus, ko mēs esam tiesīgi darīt kā deputāti, un tas būtu pilnīgi pamatoti. Es nesaprotu, kā Eiropas parlamenta deputāti uh, var saņemt 300 eiro ceļojumu izdevumiem papildus vēl komandējumu naudām un citiem maksājumiem. Un, tam, un vēl pie tam viss pārējais ir atbrīvots no nodokļiem. Es nesaprotu tiešām, kā to kā tas viss varēs mums palīdzēt. Mums ir jāuzlabo likumdošanas darbs, bet mums nav tiesības aizmirst mūsu vienkāršos iedzīvotājus un viņiem spļaucējā. Paldies! Thank you, Mr. President. I'm delighted to agree with Mr. Portes and the communist. Paldies, Henan kungs. Es pilnībā piekrītu Portes kungam un komunistu grupam, grupai. Visā Eiropā no īrijas līdz Latvijai valdības reaģēja uz eh, finanšu krīzi, stāpīgi samazinot izdevumus, bet mēs gluži pretēji ievērojami palielinām finansējumu gan relatīvi, gan absolūti attiecībā uz uh, finansējumu deputātiem un darbiniekiem. Un šā ziņojuma pamatojums ir ļoti interesants. Mums it kā esot vajadzīgs šis papildu finansējums, jo Lisabonas līgums ir noteicis mums jaunus pienākumus. Bet viss tas uh, patiesībā pavērš citādāk nekā autori ir iecerējuši iznāk, ka Lisabonas līgums dod papildu ienākumus, ja papildu darbu uh, birokrātiem, kas ir tieši vai neatkarīgi, netieši atkarīgi no Eiropas Savienības. Es gribētu zināt, ko par to domā vēlētāji, vai viņi tiešām atbalsta šādu papildu resursu piešķiršanu laikā, kad visiem ir jāsavelk ciešāk jostas. Tagad par uh, pārējām pie ziņojuma par kopējās zilsaimniecības politikas reformu un vārds uz Pačka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu lēmumu par kopīgiem noteikumiem zivsaimniecības politikas jomā. Zīvis, uh, tāpat kā cita dzīvā daba nav aprobežojamas ar kādu noteiktu teritoriju. Nevar teikt, ka viena valsts vairāk uh, rūpējas par savu resursu saglabāšanu nekā cita. Palūkojoties uz uh, jaunākiem zinātniskiem datiem, mēs varam konstatēt, ka daudzām zivju sugām draud izmiršana. Tādēļ ir nepieciešams pieņemt kopīgus lēmumus ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet pasaules mērogā. Tas ir jādara. Tādēļ Eiropas Savienības spērtais solis ir apsveicams un ir labs piemērs trešajām valstīm. Es ceru, ka šis lēmums kurā ir arī runa par kopīgi veicamu analīzi, palīdzēs uh, zivsaimniekiem, zvejniekiem un valstīm neatkarīgi no to izmēra. Uh, tātad palīdzēs saglabāt uh, izzūdošos zivju resursus un apdraudētās zivju sugas. Šis uh, lēmums ir apsveicams. Uh, Dodas kundzei vārds. Man nebija īpaši patīkam balsot pret šo ziņojumu, kurā bija arī daudz pozitīvi aspekti iekļauti. Tomēr manis pārstāvētajiem vēlētājiem zilsēmniekiem šis, šis lēmums ir nepieņemams, jo Ziemeļīrijas zvejnieki tiek diskriminēti attiecībā uz kvotu piešķiršanu mūsu nozvejas flote no 40 trele, tra, traleriem ir samazināta līdz sešiem pēdējo gadu laikā. Tiek veicināta attīstība Ziemeļjūrā, nevis Īrijas jūrā. Visi tīklu izmēri tika uzspiesti zvejniekiem, absolūti neizskaidrojot pārmaiņu sekas un jauno metožu izmantošanu. Un, lai gan priekšsēdētāja kungs daži šī ziņojuma aspekti bija pozitīvi, es tomēr balsoju pret to. Vārds Andrikienas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par zaļo grāmatu kopējās zivsēmniecības politikas jomā. Es ceru, ka šoreiz Eiropas parlaments ir devis savu ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un kopējās zivsaimniecības politikas attīstībā. Jūs zināt, ka 27% zivju sugu ir apdraudēts, tām draud izzušana, un ja mēs neko nedarīsim, šīs sugas tiešām izzudīs. Es, mēs zinām, ka uh, ir iespējams palielināt zivju krājumus par 87%, ja mēs ierobežojam nozveju. Tāpat Un, protams, ir arī sugas, kas ir īpaši apdraudētas, un tā, to nozveja vispār ir jāpārtrauc, un svarīgākais, protams, ir pieņemtos lēmumus arī turpmāk īstenot. Mēs ensinnäkin haluan todeta että äänestin tämän vihreän. Takulskungs. Paldies. Es par, runājot par zivsaimniecību, mēs uh, iestājāmies par reformu nepieciešamu un uh, mūsu grupas uh, vārdā par šiem jautājumiem runāja Haglund kungs. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību lieliem izaicinājumiem, ar ko saskaras uh, zivsaimniecība. Mēs esam dzirdējuši tik daudz diskusiju par pirātisko zveju Eiropas uh, teritoriālos ūdeņos. Jautājums ir, kā varētu organizēt ilgtspējīgu nozveju. Un uh, visa centrā ir jāliek ilgtspējība un sugu aizsardzībai, tīpaši runājot par lašu sugas saglabāšanu. Ir nepieciešama līdzekļi, lai nodrošinātu, ka uh, šīs uh, dabiskās zivju sugas tiek saglabātas un ka zivis uh, mums ir pieejams arī nākotnē. Hanon kungs. Es jau 11 gadus eh, šeit strādāju un protestēju pret kopējās zivsaimniecības politikas negatīvo ietekmu uz manu valsti, apvienoto karalisti. Šeit mums ir 67% no zivju resursiem attiecīgā reģionā, bet mums kvota piešķir tikai 25%. Un uh, Protams, eh, mana darba laikā ir konstatēts, ka zivju krājumi tiešām ievērojami samazinās. Valstīs, kur eh, zvejniekiem tiek doti stimuli, lai viņi jūras uztvērtu kā savu īpašumu. Šāda situācija nav, to mēs konstatējam Folklēnas salās un citur, bet Eiropā politikas īpašums īstenošanas dēļ tā tas notiek, un nevar piespiest zvejnieku neizmantot savu zvejas kuģi, ja viņš zina, ka cits, eh, cits zvejo viņa ūdeņos. Un tā visa rezultātā mūsu jūras drīz būs tukšas. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα διαβάσω αμέσως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση Ja nav nekādu iebildumu, tad šīs sanāksmes protokols tiks apstiprināts nākošās sanāksmes sākumā. Līdz ar to es slud, pasludinu sanāksmi par slēgtu un vēlu visiem patīkamu nedēļas nogalu.